Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έκθεση Αρτουή. Varam pievērsties balsojumam. Mums ir uh, balsojums, personāla balsojums. Sāksim to tagad. Sākam balsot. Τέλος της ψηφοφορίας. Balsojums beidzies. Pieņemts. Gaspārī ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot tagad. Tēlis Šoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Vihelī balsojums, arī personāla balsojums. Sākam balsot. Tēlos psihoforijas. Beidzam balsot. Egrīnete. Pieņemts. Andersons ziņojums. 96. grozījums. Balsojam paceļot rokas, kas par, pret, atturas, noraidīts. 90. Sastais balsojums, saka priekšsēdētājs. Personāla balsojums. Sākam balsot. Tēlus psihoforijas. Beidzam balsot. 95. grozījums. Balsojam par 95. grozījumu. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Από ό,τι μου λένε υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Acīm redzot, bija tulkojuma problēma, saka priekšsādātājs. Atkārtosim balsojumu. Lūdzu, ievērot klusumu, bija problēma. Forija, stintropoloģija. Atkārtosim balsojumu par 95. grozījumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Tēlos psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamenta pirmais lasījums ir noslēdzies. Lundgrēns ziņojums. 41. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Tēlos psihoforijas. Beidzam balsot εγκρίνεται που σημαίνει ότι... Pieņemts. Tas nozīmē, ka parlamenta pirmais lasījums ir pabeigts. Graustēts ziņojums. Balsojam par uh, Rūpniecības attīstības programmas uh, lēmumu uzsākt uh, sarunas, balstoties uz Graustētas kundzes ziņojumu. Runa ir par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi. Vai kāds gribētu izteikties, lai atbalstītu komitejas lēmumu sarunu uzsākšanai? Došu vārdu Būti Koferkungam, kurš grib izteikties pret komitejas lēmumu. Divas minūtes. Vārds jums. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Mēs uzskatām, ka šis lēmums ir jāpieņem šeit, jo tas uh, ir ļoti svarīgs lēmums. Mēs atbalstam to, ka mēs kā eirāpoši darītu vairāk mūsu kopīgās drošības labā, un tas ir cieši saistīts ar ciešāku sadarbību uh, aizsardzības uh, rūpniecības uh, ietveros. Bet tas, kas uh, mums tiek piedāvāts, ir garām palaista iespēja. Uh, Mums ir 78 apbruņošanās sistēmas Eiropā, tas netiks samazināts. Mums ir šie nacionālajie aizsardzības izdevumi, kas netiks samazināti, un 15% efektivitātes rādītājs netiks paaugstināts netiks sasniegti ieplānotie mērķi. Tas arī ir tas, ko mēs kritizējam šajā priekšlikumā. Mums nav nepieciešami vairāk līdzekļu aizsardzībai, mums ir nepieciešama lielāka efektivitāte, mums ir nepieciešama lielāka eksporta kapacitāte. Paldies! Paldies Butikofera kungam! Paldies Butikofera kungam, kurš izteicās pret komitejas lēmumu. Grostec kundze ir lūgusi vārdu divas minūtes, viņa runās par atbalstoši par šo lēmumu. Paldies! 21. februārī Rūpniecības komiteja pieņēma manu ziņojumu par šo aizsardzības industriālo programmu ņemot vērā, ka bija arī mandātu sarunām. Un es gribētu, lai jūs atbalstītu šo lēmumu lai būtu iespējas uzsākt starp institūciju sārunas. Mums ir nepieciešams rādīt atbalstu sadarbību industriālā jomā, ļaus mūsu industrijai būt konkurētspējīgākai un mēs varēsim piesaistīt investīcijas. investīcijas Mums ir nepieciešams attīstīt Eiropas industriālo un tehnoloģisko bāzi un vajadzētu izvairīties no dublēšanās, kas izmaksās ļoti dārgi. Mēs atbalstam drošību un tāpēc ir nepieciešama sadarbība vislabākajā līmenī visā Eiropā, lai mēs varētu rēģēt uz starptautisko kontekstu, kas, kā mums zināms, nav, šis stāvoklis nav stabils. Uh, Un šai regulē būtu jās, regulējumi jāstājas spēkā 19. gadā, un mums ir jāatbalsta tā, lai mēs varētu atbalstīt arī budžetu līdz minētajām datumam. Tāpēc es lūdzu, lai jūs atbalstat savā balsojumā, lai mēs varētu sākt sarunas. Ακούστηκαν και οι δύο προτάσεις. Θέτω την... Esam dzirdējuši abas nostājas. Tagad balsosim par komitejas lēmumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Λήξη της ψηφοφορίας. Beidzam balsot. Εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής που... Priekšlikums pieņemts. Tas nozīmē, ka komiteja var sākt sarunas nekavējoties. Tālāk Forences Bjorkas ziņojums. 14. punkts sākotnējā tekstā paceļot rokas balsojumu. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Vēlties pārbaudīt elektroniski. Labi, balsosim elektroniski par 14. punktu. Sākam balsot. Līgs proforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu apsvērums AE sākotnējā tekstā. Kas par? Kas pret? Atturās? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Līksi psihoforijas. Beidzam balsot. Egrīfike. Pieņemts apsvērums AI sākotnējā tekstā. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski. Labi. Sākam balsot. Līksi psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts ar skaidru vairākumu. Personāla balsojums par eh, visu tekstu kopā. Sākam balsot. Līksi psihoforija. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Džufrīda ziņojums. Par tekstu kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Λήξη ψηφοφορίας. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Valīna ziņojums. Pirmais grozījums par ceturto punktu. 76 vai vairāk deputāti to iesnieguši. Personāla balsojums. Sākam balsot. Līksi psihoforijas. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums par tekstu kopumā. Sākam balsot. Līksi psihoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Esam pabeiguši balsojumu. Lielas paldies! Προχωρούμε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις... Dāmas un kungi, kolēģi, turpināsim mūsu darbu un tagad balsojam skaidrojumi.